Paziņojums par vēlēšanām uh, Mjanmā. Vārds um, augstās pārstāvis vārdā Luksemburgas uh, ministram uh, Šmita kungam pateicos tiešām par viņa ļoti aktīvo darbu šo pēcpusdienu Strasbūrā. Priekšsēdētāji, 8. Eh, decembrī Mjanmā noti, novembrī notika uh, vēlēšanas, kurā piedalījās 91 partija un pār par 6 tūkstošiem kandidātu. Cilvēki ir balsojuši par pārmaiņām, paužot eh, spēcīgu vēlmu dzīvot jaunā brīvā un demokrātiskā Mjanmā. Viņi ir devuši uh, sūt Čī kundzei skaidru mandātu konsolidēt abas eh, palātas parlamentā un strādāt vienas labā. Mums ar prieku atzīstam, ka mēs esam uh, atbalstījuši demokrātisko uh, procesu Mjanmā un esam ļoti, uh, augst, ļoti augstu vērtējam to, ka parlaments šeit ir spēlējis ne mazsvarīgu lomu. 16. novembrī augstā pārstāve aicināja, eh, piezvanīja un runāja ar eh, Sučī kundzi personīgi, jo viņa spēlēja kritisku lomu Mm, mūsu uh, novērošanas, vēlēšana novērošanas uh, misijā, kuru vadīja uh, Aleksandrs Grāfs Lamsdorps. Un es vēlētos izmantot šo iespēju pateikties Grāfam Lamsdorpam par ieguldīto darbu. Viņš tiešām bija pastāvi galvenais novērotājs. Demokrātiskie procesi Mianmā gan nav beigušies. Rohing un citas etniskās eh, minoritātes joprojām rada bāžas. Un atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām, Roing nevarēja eh, bal balsot vai piedalīties kā kandidāti. Un eh, neviens no Neviena no partijām neizvirzīja minoritāšu kandidātu, šķiet padodoties radikālu budistu mūku ietekmēji. Eiropas eh, paziņojumā ir, es paziņojumā ir teikts, ka joprojām ir nepieciešami uzlabojumi eh, demokrātiskos procesos, lai pilnībā nodrošinātu eh, procesu demokrātiju. Sansučī kundze ir lielākās partijas vadītāja un viņai ir iespēja kandidēt uz prezidentas krēslu. Militārie spēki saglabās 25% vietas parlamentā un, un trīs ministri nāks no Mjāpī. Un visiem politiskiem spēkiem vajadzēs iesaistīties uh, dialogā par miermīlīgu pārēju un uh, uzsākt uh, eh, nacionālā samierināšanās procesu. Uh, mēs esam eh, novērojuši ļoti būtiskas vēlēšanas, kas ir pagrieziena punkts, kas stiprinās eh, demokrātiju Janmā. Nākošais solis būs 2016. Eh, gada prezidenta vēlēšanas un valdības veidošana 2016. gada martā. Sanksučī kundze ir jānosaka jaunās valdības prioritātes, bet mēs ceram, ka demokrātija, ekonomiskā attīstība un cilvēktiesības būs prioritātes. Mjānma var rēķināties ar mūsu atbalstu. Taču joprojām ir jautājumi, kas mums rāda bažas, un mēs eh, struktu, vēlamies eh, strukturēt dialogu ar Mjānu šo situāciju risināšanā, piemēram, ar bezvalstnieks statusa atrisināšanu nacionālajām minoritātēm. Eh, budistu radikālisms, kas nav eh, savienojams ar eh, valsts starptautiskajām saistībām. Eiropas Savienības un Mjānas attīstības attiecības ir attīstījušās ļoti veiksmīgi kopš 2011. gada ieskaitot ieroču embargo, kas tika noteikts, pēc tam pārtraukts Un tajā pašā gadā tika nu, iedibināts režīms eh, tiesniecībā, viss izņemot ieročus. Eiropas uh, aktīvā uh, darba grupa sāka uh, darboties, sadarboties ar mjām cilvēktiesību jomā 2013. gadā. Es īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos iesaistījās dialogā, ir notikušas vairākas tikšanās. Mēs raudzīsimies, kā EOM eh, e rekomendācijas ir eh, īstenotas Mjanmā. Atzīstot mūsu līdzdalību miera procesā, Eiropas, Eiropas Savienība tika uzaicināta parakstīt uh, iero, uh, miera līgumu 2015. gadā kopā ar citiem donoriem mēs veidojam kopēju miera fondu, lai tālāk veicinātu šo procesu. Un visbeidzot, Eiropas Savienība un Mjanma pašlaik ved sarunas par investīciju aizsardzības nolīgumu un ES ir uzsākusi arī darba tiesību iniciatīvu kopā ar citām iesaistītajām pusēm. Atbalsts Mjanmas pārējais procesām uz demokrātiju un ārlietu padomes pieņemtais eh, dokuments, kas ir apstiprināts padomes secinājums, nosaka galvenās prioritātes eh, miera, demokrātijas, tirzniecības, ekonomiskās attīstības eh, un tā tālāk principiem. Tie visi ir svarīgi un tie būs spēkā joprojām. Startautiskā indikatīvā programma Mjanmā sasniedz 688 miljonus, lauka attīstība, eh, miera, atbalsts, izglītība un tā tālāk. Tas ir eh, saskaņā ar valsts pārveidošanas darba kārtību. Mēs esam snieguši arī humanitāro atbalstu vismazāk aizsargātajām grupām, bezvalstniekiem un iekšēji pārvietotajām personām. Mjanma eh, lūkojas nākotnē un mēs esam apņēmības pilni tālāk atbalstīt valstis, valsts demokratizāciju. Es ir gatava uh, veikt savus uzdevumus, lai uh, Mjānmas demokrātiskās reformas noritētu veiksmīgi. Thank you very much. Liels paldies, ministra kungs. Tagad grupu vārdā. Adaktus un kungs ETP vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kopā ar eh, sešiem citiem parlamentāriešiem es arī piedalījos uh, vēlēšana novērš, eh, novērošanas delegācijām Janmā, un man eh, šī pieredze bija ļoti pozitīva, un iespējas arī bija ļoti pozitīvs par to, kā noritēja balsošana, balsu skaitīšana. Manuprāt, tas notika ļoti kvalitatīvi. Neidentificējām eh, nekādus pārkāpumus. Uh, un 80% iedzīvotāji piedalījās eh, šajās vēlēšanās. Un eh, Sansuģī arī saņem 80% iedzīvotāju atbalstu, un tagad, kuri ir uzvarējuši vēlēšanās, tiem ir arī jāveido valdība. Tāpat laikā ir ļoti svārīgi, lai Mjanmas vēlēšanas tiktu skatīts tādā plašākā politiskā uh, kontekstā politiskais progress valstī ir bijis ievērojams, taču mēs nevaram runāt par Mjanmu kā atvērtu demokrātiju. Konstitūcijā ir panti, kas nosaka, ka militārā vāra Mjanmā ir gandrīz absolūta un arī Sansuči nevar kļūt par prezidenti. Uh, ir pārkāpumi cilvēktiesību jomā, ir arī citas problēmas, kas ir saistītas ar eh, minoritāšu diskrimināciju, politiskās cīņas, Rohinga eh, mm, minoritātes, tāpat arī musulmaņi cieši no vajāšanas, jaunās parlamenta izaicinājumi ir milzīgi. samierināšanās process būs svarīgs, lai Mjanmā ievies stabilitāti un mieru. Lai jāturpina arī Eiropas Savienībai atbalstīt eh, šī centiena. Paldies! Eh, sociāldemokrātu vārdā Annai Komišēvērts. Lūdzu, divas minūtes. Līder da misão de observação do parlamento. Paldies! Es. Uh, arī kopā ar kolēģiem devos šajā vēlēšana novērošanas delegācijā. Jāteic, ka šīs bija atvērtā, atvērtākās vēlēšanas, kādas bijušas Mjanmā pēc ga, gadu garās uh, militārās diktatūras. Nu, taču Jāteic, ka 2008. gadā vēlēšanās 25% parlamentā vietu bija tieši militārajiem spēkiem. Vēlēšanu komitejai arī bija šaubas, tāpat kā novērotājiem. Bija arī daudz manipulācijas pirms un pēc vēlēšanām. varam arī runāt par eh, tūkstošiem minoritāšu, kuri nevarēja piedalīties vēlēšanās, bet nu ir zināms progress, jo militārās partijas ir sakauts un arī jāteic šī pāreja ir notikusi visai organiski. NLD un eh, Sansušī partija partija apņēmusies ieviest izmaiņas, eh, ieviest demokrātisku valdību, lai nodrošinātu mieru. Tas nebūs viegls uzdevums valstī, kur pievars joprojām ir ģenerāļi un arī kontrolē galvenos dabas resursu to izmantošanu. Ir arī minoritātes un saspīlējumi starp dažādām etniskām grupām. Arī musulmaņi nevarēja, piemēram, piedalīties vēlēšanās, un tas tiešām uh, ir ļoti satraucoši arī būdi. Xenofoba ir liela problēma. Bet šī ir iespēja tagad cīnīties pret šiem vēstījumiem, kas nāk no šiem radikālajām pusēm. Bet, nu, Mums ir jāatbalsta demokratizācija, jāuzrauk, kāds būs miera process un kā pilsoniskās sabiedrības, tā skaitā arī, kā politiķi strādājas, tiešām ir jāievieš izmaiņas arī konstitūcijā. Paldies. Un tālāk var Sanakungam. Priekšsēdētāja kungs, NLD uzvara Mjanmā šajā mēnesī, protams, ir vēsturisks pieturas punkts. Uh, bet tas, ka to mierīgi eh, uzņem militāristi, tas ir patiešām jāsvin. Tas ļoti atšķirs no tā, kas notika 90. gadā. Demokrātiskā attīstība, protams, nebūs vienkārša, un tad ir svarīgi, lai Eiropas Savienība piedāvātu uh, visu iespējamo un nepieciešamo palīdzību. Joprojām ļoti e, daudz e, naudas e, tiek tērēts militārām vajadzībām, 25% vietu ir paredzēts militāristiem parlamentām. Un ir dīvaini, ka Angsans Učī kundze uh, Eh, nevar īsti uzņemties visas savas politiskās saistības. Katrā ziņā ceļkartes izpilda būs liels izī, izaicinājums. Jāņem vērā, ka musulmaņiem, rjanga pārstāvjiem uh, Eh, nav iespēju pierādīt savas tiesības uz pilsonību. Ansang Soki ļoti maz darījuši šajā eh, ziņā, un LNLD eh, šķiet nav īpašas vēlēšanās kaut ko darīt minoritāšu labā. Tas būs šķērslis saršanā. Protams, sasniegt visus mērķus būs grūti, bet man tomēr ir labs piemērs tam, kā var pāriet uz plurālistisku demokrātiju. Uh, Uh, un tas uh, ir process, kas ir ilgs gadu desmitiem. Katrā ziņā ASEAN kontekstā tas būs pozitīvs solis uz priekšu. Tālāk vārds Lamsdorf kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies par visiem šiem draudzīgiem vārdiem, eh, ko jūs eh, man veltījāt par, mūsu, par darbu mūsu kopējā eh, misijā. Mans eh, mandāts gan vēl nav beidzies, man ir jānāk jā, ar um, gala ziņojumu un man ir uh, jāsaglabā neutralitāte. Bet jāsaka, tās bija vēsturisks vēlēšanas. Eh, protams, tām bija, zinām, politiskie virze, bet uh, bija liels cerības, kas bija saistītas ar šīm vēlēšanās. Un, protams, kā Eiropas Savienība sniedza uh, to palīdzību, kas bija tās spēkos. Es vēl tur sacīmēju divas lietas. Uh, Eh, faktiski es gribētu teikt, ka vēlēšanas noritēja demokrātiskā ceļā, kā līdzīgi nebija novērots nevienās no iepriekšējām eh, vēlēšanām. Un vislielākā problēma bija ar to, ka šķiet, ka cilvēkiem būs grūti orientēties visos šajos daudzajos sarakstos un kandidātos. Uh, Eh, jā, Tano kungs jau eh, atzīmēja to, kāda ir šī te eh, politiskā situācija, bet valsts atrodas tādā ļoti delegātā pārējais fāzē. Un tad ir svarīgi, lai Eiropas Savienība tiktu iesaistīta procesos un palīdzētu šai valstī. Un ļoti bieži tiek saņemta kritika par eh, rīvēšanos eh, pašu Eiropas eh, Savienības institūciju starpā. Taču šoreiz es gan gribētu teikt, ka pilnīgi visi Sargentīni kundze, kā pastāvīgā referente padome, komisijas ievēlēšanu novērotāja grupa, mēs visi ļoti labi ar komisiju esam strādājuši kopā pie politikas instrumentiem un lieliski esam sadarbojušies arī ar delegāciju un vēstniecību. Uh, Tātad, tas ir labs piemērs labai uh, sadarbībai starp Eiropas uh, Savienības iestādēm un apliecina Eiropas iesaistīšanos mjānus procesos. Paldies! Ceļo grupas vārdā Sargentīnī kundzei vārds pusotru minūtu. Paldies priekšsādātāji! Kritika attiecībā uz uh, vēlēšana sagatavošanas process ir izskanējuši no daudz deputātu mutes. Un es arī saprotu to, ko Tano kungs sacīja attiecībā uz jautājumu, vai Sansuči kundze patiesībā piešķirt pietiekošu lomu minoritātēm. Un tomēr par spīti uh, Mm, dažām šaubām eh, vēlēšanas bija ļoti laba organizācija. Īpaši vēlos uzteikt jaunās sievietes, kas eh, strādāja vēlēšana iecirkņos, tā it kā viņi katru dienu to darītu. Un augsts vērtējums arī tas, ka mm, mm, militārie spēki atzina LLD uzvaru. Tātad valsts ir uz demokrātijas ceļu. Tomēr. Mm, 25 gadu gaitā militārie spēki ir izveidojuši konstitūciju tā, ka vēl ilgi nevarēsim runāt par īstenu demokrātiju. Un tomēr šis ir process, kuru Eiropas parlaments atbalstīja par šīm vēlēšanām. Mēs pieņēmām lēmumu, ka Mjanma ir viena no tām valstīm, kurām mēs vēlamies atbalstīt parlamentāro demokrātiju. Es esmu atbildīgi par šī mandāta īstenošanu kopā ar jums. Un tas ir nopietnas uzdevums. Šis ir parlaments, kurā deputāti nesēž saskaņā ar eh, savu politisko piedarību, bet gan uh, uh, alfabēta secībā, un kamēr tā ir, tikmēr demokrātija ilgi jāgaida. Paldies, man arī bija gods piedalīties parlamenta vēlēšana novērošanas uh, misijā, šo misiju, kuru vadīja lieliskā kolēģa Gomeša skundze. Um, Mjanmā ir uzvarējusi demokrātija ar Anusan Suči priekšgalā. Uh, Nu, par spīti arī konstitūcijām, konstitūcijai, kas ir dažādas šķēršļus, tomēr uh, spērt cerīgs soļus priekš arī drošības jomā, un šo atmosfēru mēs visi jūtām jau tad, kad notika šīs vēlēšanas. Mēs redzējām, ka ir liels grūtības, tomēr šī vēl, vēlēšana, šīs vēlēšanas notika ļoti miermīlīgi, kur piedalījās uh, informēti cilvēki, un viņi apzinājās, ka tas ir tiešām vēsturisks brīdis, bet nu būsim piesardzīgi. Jā, tagad uh, process ir uh, sācies, aizgājis, tomēr atcerēsimies, ka tā ir vēl tikai pāreja. Mums ir jāsagaida oficiālie rezultāti. Es ceru, ka šīs uh, laiks, uh, lai izveidotu valdību, neaizņems gadus, tas notiks ātrāk, bet ir pienācis arī laiks, uh, lai arī Anesan Suči būtu iespēja arī ar strādāt ne tikai viņai, bet arī citiem, kuri cietuši gadiem šīs pats uh, režīms, uh, tam ir piedalī, tur ir piedalījies un nevēlas atteikties no savām pilnvarām. Jāatbalstam Janma, lai varētu arī mazināt uh, minoritāšu sastīlējumus. Pats arī devos un tikos ar tūkstošiem cilvēkiem, kuriem nav pamattiesības. tiesības Parlamentam ir jārīkojas, Mjanmai jākļūst par federālu valsti, kas uzņem visus Mjanmā. Arī ļoti daudz gaida no mums, mums nevajadzētu viņus pievilt. Paldies, Gerlings kundze, ekāri vārdā minūte. Paldies, priekšsēdētā kungs. Aksāks Učī trijums vēlēšanās ir uh, svinēšanas vērts. Uh, oficiālie rezultāti apstiprina, ka 77% vietu, un tas uh, radīs potenciāli iespējas izmaiņām. Protams, ir izaicinājumi priekšā etniskās uh, minoritātes. To jautājumu ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Uh, Uh, militāristi ir apsolījuši respektēt vēlēšanu rezultātus, taču ir svarīgi, lai viņi patiešām uh, strādātu auglīgāks nākotnes labāk. Eiropas Savienība sniegt svarīgu atbalstu uh, demokratizācijas procesos. Mums ir jāizmanto šie daudzsološa attīstība, lai ne tikai stiprinātu uh, Eh, jaunu izveidoto demokrātiju, bet lai eh, ietekmētu ASEAN reģionu kopumā. Mūsu attīstība un sadarbība ar ASEAN valstīm padziļinās, un tādēļ jāpadziļina arī atbalsts eh, Mjanmai, kā ASEAN delegācijas vadītājs Asang Sangsuči apmeklēja mājās. Un es tiešām vēlētos izmantot šo iespēju un Ansang Suči apsveikt par šiem lieliskiem vēlēšana rezultātiem. Paldies un tālāk Bostināru kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos sākt eh, ar līdzjūtības apliecinājumiem eh, tiem eh, raktos strādniekiem, kas gāja bojā šakta savārijā pirmdien. Jā, šis ir izšķiros mirklis pārējai uz demokrātijām janvā, nu ņemot vērā rezultātus vēlēšanu procesā, kas norika ļoti gludi. Bet kas ir vēl vairāk jāuzsver, tas ir fakts, ka cilvēks skaidri parādīja savu vēlmi un atbalstu demokrātiskai attīstībai. Mūsu uh, eh, oficiālajie rezultāti rāda, ka cilvēki bieži atbalstīja uh, miermīlīgas cīņas apliecinājumu un simbolu. Ang San Suu Kyi, kas eh, bija Saharo balvas eh, laureāts. Šis vēlēšanas ir labs sākuma punkts. Un tomēr sākuma punkts pārējā, kas prasīs laiku. Mēs eh, Zinām, ka 20 vai 25% vietu parlamentā pienākas uh, militāru personām, un arī uh, tam pienāksies daži ministru posteņi. Kas tagad ir svarīgi? Ir ļoti svarīgi, lai visas puses respektētu uh, eh, vēlēšana rezultāts, un tad ir jābūt nacionālās, izlī, nacionālā izlīguma procesam. Uh, Tagad būs nepieciešams strādāt kopā, lai realizētu reformas. Mums ir jābūt vienotiem, atbalstot Mjānmas cīņu par demokrātiju. Gils kundze nākamā. Jā, ir panākts ievērojams pagrieziena punkts Mjānmā, un es esmu lasījusi ziņojumus no vēlēšanu misijām, un es tikai varu apsveikt NLD partiju un Aung San Suu Kyi, kas ir e, uzvarējusi. Bet man ir arī bāžas, kuras minēja mani kolēģi. Fakti, kad uh, e, Rohingi joprojām ir izslēgti no vēlēšanām. Tātad uh, šī selektivitāte uh, Uh, uz reliģi, atkarībā no reliģiozās un nacionālas piedarības nav pieņemama. Mēs dzirdējām, ka uh, nogruvumā mm, nefrīta raktuvēs gāja bojā kalnrači. Uh, kalnrūpniecības sektorā ļoti slikti darba apstākļi konflikti, kā tie, kas notiek Austrum Kongo, parāda, ka miers nav iespējams, ja saistība starp militāristiem un uh, biznesu netiek pārauta. Un eh, šī gadījumā ir labi, ka ir sāksies caurskatāmības iniciatīva kalnrūpniecības nozarē Mjanmā. Eiropas Savienībā ir jāatbalsta jaunā valdība, lai varētu risināt šīs te problēmas un panākt pozitīvu uh, dinamiku ASEAN kopumā. Tad, kad mēs vērojam Malaiziju, tā iezemi, uh, eh, pārkāpjot uh, cilvēku tiesības, nu tad es tiešām uh, uzskatu, ka ir labi, ka notiek uh, E, investīcija aizsardzības sarunas, kas pašlaik ir aizsākts. Un es vēlētos jautāt kādam no komisijas, ja te kāds būtu klāts un uh, augstajā pārstāvē padomāt par iespēju tālāk iesaistīties. Uh, tādā veidā, kas ļautu nodrošināt visaugstāko iespējamo koordinācijas ar dažādiem instrumentiem, lai tirzniecība un investīcijas veicinātu cilvēku tiesības, nevis tās grautu. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Kukaņa kungs, pirmais lūdzu. Thank you very much. I would... Liels paldies. Arī es vēlos komentēt jaunumru par uh, vēsturiski izšķirīgu vēlēšanu organizēšanu. Mjānmas pilsoņu vēlme atainojās Nacionālās demokrātijas līgas uzvarā. Taču svarīgais ir, kas tagad notiks tālāk. Process tuvināja valsts demokrātie, un tomēr vēl daudz darāmā. Vēlos cerēt, ka NLD izdosies sākt reformu procesu Mjanmā līdz tikus tam nacionālā samierināšana un iekļautības jautājumi, tiem ir jābūt uzmanības centrā. Tas izraisa aicinājums Arnēs Sansučisi. Mēs eh, Eiropā esam pieredzējuši daudz šādu reformu procesu, tāpēc mums būtu arī jābūt padomdevējiem, mūsu partneriem jāno aicinātu augsto pārstāvi, sakot situācijas attīstībai pēc vēlēšanām un sniegt atbalstu, kad tas nepieciešams. Paldies! Liels paldies! Notis Marijas lūdzu. Vārds jums. Paldies priekšsādātāji. Jānmas tauta 8. novembra vēlēšanās pieņēma lēmumu pielikt punktu huntas valdībai, kas vadīja 25 gadu gaitā. Cilvēki plaši piedalījās vēlēšanās un piešķīra uzvara Aung San Suu Kyi Nobela prēmijas uh, ieguvēja kas eh, arī tik vajāt no huntas puses ņemā. Tomēr ir daudz izaicinājumu. Beidzot, eh, jāpanāk, lai 25% parlamentā netiek piešķirti militāristiem. Turklāt ir, ir jāpieliek punkts eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, cilvēku eksploatācijai. Un ir jāpanāk demokrātijas uzvara Mjanmā šai demokrātas ievēlētāju valdībai ir arī jāaizsargā minoritāšu tiesības. Budisti uh, apspiež minoritātes, kā jau tik vairāk kārt sacīts šai parlamentā. Paldies! Un tagad Fabio Kastaldo kungs lūdzu. Paldies! Priekšsētāji kungs! Šīs vēlēšanas Mjanmā mums atgādina uh, to, ka šis ir svarīgs uh, punkts uh, valsts vēsturē un pateicos arī kolēģiem, kas uh, pārstāv Eiropas parlamentu tik vēsturiskā brīdī Mjanmā. Tagad uh, valdībām Mjanmā būs jārisina sarežģīti izaicinājumi. Uh, pilnībā samazināt militāristu ietekmi, kas diemžēl saglabā 25% no vietām parlamentām, un nu, ir, visa šī valsts ir pilnībā jārekonstruē. 0,8% uh, no IKP tiek veltīti izglītībai, IKP pieaugums ir jāizmanto, lai. Um, nodrošināt labklāju visiem iedzīvotājiem. Un uh, tad arī ir jā, jāuzlabo visvajātāko minoritāšu dzīvē Mjanmā, un es ceru, mēs ceram, ka Mjanmā notiks izmaiņas. Mēs, kā Eiropas Savienība, varam tikai vienīgi atbalstīt šīs izmaiņas. Liels paldies! Eh, Polčak. Tagad Polčak kungam vārds. Paldies par man doto vārdu jāteic, ka šorīt, kad mēs uh, redzējām, kāda ir vēlēšanu rezultāti, uh, es tiešām biju patīkami pārsteigts, redzot par to, kas notiek šais vēlēšanās. Man, protams, ir tādi kritiski elementi, kas būtu sākām, to jau minēja arī citi kolēģi, jo īpaši situācija, kādā dzīvo dažas etniskās grupas, taču ir jāatbalsta šis process kas ir uzsākts Mjanmā un noteikti ir jāatbalsta um, arī jo, un es šī jo, tad arī, protams, jādara viss, lai mēs atbalstītu demokrātisko procesu, kāds ir uzsākts. Ir jāatbalsta. Uh, um, cilvēki, kurus mēs redzējām attēlos, viņi bija smaidīgi apmierināti un mums viņi atbalsta. Paldies! Un tagad noslēdzam debatas vēlos jūs informēt par to, ka Spānijas iestādes ir informējušas Eiropas parlamenta prezidentu par to, ka Javier Benito Ziluaga ir ievēlēts par Eiropas parlamenta deputātu. Viņš aiz